Uh, tematu. Šodien būs balsošana 12. Nākamais punkts no, uh, ir no zaļajiem un no tautas partijas uh, ir iesniegumi par uh, delegācijām. Delegācija par Dienvidu Āfriku Džims Higgins, uh, Veronika Lop Lope Fontaņa vietā. Delegācija attiecībā par, ar Panāfrikas parlamentu Džims Higgins, uh, Veronikas Lopes Fontaņas vietā delegācija eh, kopīgajā parlamenta komitejā Eiropas Savienībā ehm, Čīle. Eh, Veronika Džim Higgins vietā un uh, Eiropas Savienībā Latvija Amerika Veronika Lope Fontāņa Džim Higgins vietā. Delegācija ir ASV uh, Karim Zeribī un īpašā komiteja pret apkaroto noziedzību, korupciju un naudas atmazgāšana Nikola Kīl Nīsens kundze. Līdz ar to ja nav iebildumu, tad eh, tas tiek pieņemts, eh, tad iecelšana ir apstiprināta un sanāksme ir eh, pārtraukta līdz pulksten 12. Lies paldies, dāmas un kungi!